E, koleżanki i koledzy. Godātie kolēģi, sāksim darbu. Atsākam plenārsesiju. Pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta šīs dienas darba kārtībā. Un tā ir Eiropas parlamenta priekšādētāja vietnieka ievēlēšana esmu saņēmis šādu sarakstu ar šādiem vārdiem. Roberta Anģelīlī. Kaminski Mihau Tomaš. Koch Merin Silvana. Kratsa Tsagaropoulou. Rodi. Lambrinidis Stavros. Macmillan Scott Edward. Martinez Martinez Miguel Angel, Pitella Giovanni, Rothberend Dagmar, Rouczek Libor, Schmidt Paul, Vidal Quadras Alejo, Wallis Diana, Wieland Reiner. Mamy wie... Tātad šādi vārdi ir sarakstā. To ir vairāk kā 14, vairāk kā 14 kandidātu uz amatiem. Bet, kā jau zināms, vietas ir tikai 14, tātad 14 priekšādātāja vietnieku, un tāpēc mums jāpāriet pie balsošanas. Šis būs pirma, šī būs pirmā balsošanas kārta. un balsu skaitītāji, balsu kontrolieri būs tie paši, kas no rīta. Tātad lūdzu dodaties uz vēlēšanu urnām, kastītēm un attiecīgi nododiet savas balsis. Un pēc tam šie kontrolieri tātad balsos paši kā pēdējie. Kandidātu skaits tātad vēlreiz saku ir lielāks nekā vietas un saskaņā ar 15. pantu pirmo punktu reglamentā mums ir jā, no, nu, jāveic aizklāta balsošana gribētu jums atgādināt, ka to pieprasa reglaments. Ļaujiet man jums nolasīt fragmentu no tā. Katrs izmanto vienu kartiņu, tātad vienu balsi, un balso par vienu konkrētu individu. Lūdzu, apsēdieties visu, ļaujiet man jums nosīt šo ļoti ārkārtīgi svarīgo informācijas eh, fragmentu no reglamenta, lai jūs zinat, ko darīt turpmākās 20 minūtes. Tātad pirmām kārtām, šī ir pirmā kārta, balsošanas kārta, ir 14 vietas. Šie kandidāti, tie kandidāti, kas saņems pilnīgu vairākumu balsojumā, tiks ievēlēti. Ja kandidātu skaits